mūsu darba kārtībā ir siļķu krājums uz rietumiem no Skotijas. Un tā kā mēs runājam par Skotiju, būtu ļoti pareizot vārdu Stevensona kungam. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs! Dānijas prezidentūra man pastāstīja pirms dažām nedēļām, ka nebūs jauns lasījums par manu ziņojumu par daudzgadu plānu. Līdzīgs bloks ir novērojams arī eh, padome eh, Padekopa Galehera ziņojums attiecībā uz Atlantijas makreli arī ir nobloķēts. Tas jau ir nostopēts pēdējo trīs gadu laikā. Un arī Bilbao de Barandikas uh, ziņojums par anšuviem arī līdzīgā kā tā ir apturēts. Tas ir jau tāds princips, kas jau ir parādījies attiecībā uz zivsaimniecības komitejas ziņojumiem, bet ne tikai te arī e, citās jomās, kur parlamentā mēs diskutējam par deleģētiem un īstenošanas aktiem. Mēs saprotam, ka padome atsakās pieņemt to, ka Lisabons līgums nosaka, ka viņiem vairs nav vienīgajiem tiesības lemt par šiem jautājumiem. Tāpēc es zinu, ka mans ziņojums par ziļģiem ir deleģēto aktu lauciņā. Es zinu, ka komisija izvērtēs šo daudzgadu plānu pilnībā konsultēties ar starptautisko konsultīvo padomu peleģisko krājumu jomā un arī būs konsultēšanās par šo aktu ar zivsēmniecības zinātnisko un tehnisko un ekonomisko komiteju. Parlaments un padome drīkst uzlikt veto komisijas priekšlikumam saskaņā ar deleģēto aktu procedūru. Otra alternatīva ir izmantot īstenošanas aktu. Tur padome ir lielāka iespēja izvērtēt daudzgadu plāns, bet šajā gadījumā parlaments eh, komisijai var sniegt tikai tādu kā padomu, bet, protams, padomu vienmēr ir iespējams ignorēt šķiet, ka e, šis bloķējums padomē izriet no darba grupām, nevis no ministriem. Darba grupas tās grib regulēt pilnīgi visus daudzgadu plānus, izmantojot īstenošanas aktu e, saskaņā 43.3 pantu e, TFEU līgumā. Parlaments un komisārs pieprasa tiesības Eh, lemt par šiem daudzgad plāniem saskaņā ar eh, TFEU 43.2 punktu. Un lai arī juridiskais dienas eh, ir vienprātīgs šajā jautājumā, tomēr padome ir pretējās domas tātad, un par deliģētiem aktiem, un tāpēc joprojām viss tiek bloķēts. Runājot par ziltasaimniecības reformu, šāda likumdošanas aktu virzības bloķējums ir ļoti bīstams. Tas nesniedz stabilitāti tirgumu, tas arī nedod ilgtermiņu drošību zvejniekiem tādā jomā, kur ir nepieciešams liels investīcijas daudzgadu pārvaldības plānus tomēr ir jāīsteno attiecībā uz galveniem komerckrājumiem. Un ko tad mēs varam darīt. Eh, ja MFF ietvarā nav pietiekam daudz naudas, lai modernizētu dzinējus uz kuģiem, kā mēs varētu dot mūsu zivsaimniekiem garantijas, ka viņi drīkstēs aizņemties no bankas pietiekam daudz naudas līdzekļus, lai modernizētu savus kuģus, pamatoties uz daudzgadu daudz plāniem. Neviena Eiropas Savienības banka, it īpaši krīzes situācija, nedos nevienam zvejniekam līdz 2 miljonu eiro, lai būtu būvētu jaunu kuģi, ja vien šī zivsaimniecības organizācija nevarēs parādīt, ka viņiem ir daudzgadu plāns, kas dos konkrētas garantijas par ilgspēju krājumu uzturēšanu ilgtermiņā. Esošā situācija nav paciešama, te ir arī apdraudēts viss zivsaimniecības reforma process, un ja mēs dosimies uz Eiropas tiesām, lai atrisinātu šo krīzi, tā mēs droši vien darīsim. Eh, līdz ar to arī viss iesaimniecības reformas laika grafiks tiks nobīdīts uz tālu nākotni, un mums arī nav juridiskās bāzes jaunai reformai pēc 1. janvāra 2014. gada. Tā tad ir ļoti svarīgi, lai mēs atrisinām šo jautājumu tagad. Un es ar cerībām skatos uz Kipras prezidentūras pusi, varbūt tad padomē, mēs tiksim galā ar šo likumdošanas pretrunu. Paldies. Un tagad komisārs Dalīkums lūdzu. Priekšsēdētāji godētie deputāti. Es gribētu pateikties referentam Stevensona kungam un zivsainiecības komitejai par ieguldīto darbu pie šī priekšlikuma. Ar šo priekšlikumu mēs uh, salāgojam krājuma apsaimniekošanas plānu Skoti, attiecībā uz Rietumu Skotijas siļķiem ar Lisabonas līgumu. Mēs redzam, ka šeit ir institucionāls nesaskaņas starp parlamentu un pār, nesaskaņu risks starp parlamentu un padomi. Es priecājos, ka parlaments pilnībā izpild savas jaunās tiesības, ko te paredz līgums, kā man kol kolēģi komisāra Damanakī jau sacīja, komisija pilnībā uzskata, ka parlamenta pozīcija atbalsta parlamentu pozīciju, ka daudzgadu apsaimniekošanas plāni ir jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Tāpat man gribētos pateikties parlamentam par to, ka viņi atbalsta komisijas pilnvarojumu pielāgot parametrus uh, pārvaldības plānā, ja ir zinātniski pierādījumi, kas liecina par jaunu informāciju. Tas palīdzēs attainot eh, vislabāko zinātnisko informāciju, kāda ir pieejama. Es gribētu runāt par konkrētiem grozījumiem, kas attiecas uz krājumu definīciju un eh, plānu aptverto jomu referente grozījums ir pieņemams. Otrakārt, kas attiecas uz komisijas pilnvarojumu ilgumu, šis te ierosinājums, ka periodam būtu jābūt trīs gadu ilgam, ir pie, pie, pieņemams. Taču pa, pārvaldības plāns paredz eh, četru gadu ciklu, pēc kā tas tiek eh, pārskatīts un izvērtēts, un tāpēc vajadzētu, lai šie divi cikli notiktu vienlaicīgi. Visbeidzot, es gribētu reaģēt uz ierosināto grozījumu, saskaņā ar kur komisijai pirms eh, deleģēto aktu pieņemšanas būtu jākonsultējas ar Sīvsaimniecības zinātnisko, tehnisko un ekonomisko komiteju un pelarģisko zivkrājumu reģionālo konsultatīvo padomi. Uh, Saskaņā ar vispārējo sapratni par deleģētajiem aktiem, par ko vienojās parlaments padoma komisija pagājušā gada mājā, komisijai ir jāveic attiecīgas konsultācijas sagatavošanas darba laikā, tā skaitā eksperta līmenī pirms pieņem deleģētos aktus. Ierosinātais grozījums sniegtos tālāk par šīm saistībām un ierobežot komisijas iespējas meklēt labāko padomu katrā gadījumā, un tāpēc, diemžēl, mēs nevaram atbalstīt šo grozījumu. Bet kopumā es gribētu pateikties referentam un zivsaimniecības komitejai par ieguldīto darbu, un es ar nepacietību gaidu tālākas diskusijas. Paldies! Gracias, Paldies komisāru kungam, un tagad politisko grupu vārdā vispirms došu vārdu tāds partijas pārstāvim Kūna kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu sirsnīgi pateikties referentam Stevensona kungam par to, ka viņš ar savu ziņojumu ir uh, atspoguļojis uh, vispārējo zivsaimniecības politikas situāciju Eiropā. Un uh, to ilustrējis ar šo piemēru par siļģu krājumiem Skotijā. Šobrīd ir diskusijas par to, kā mēs ar kopējo zivsaimniecības politiku laika posmām no 14. līdz 20. gadam uh, strādāsim efektīvāk. Ir kļuvis vēlreiz skaidrs tas, ka, ka pastāv viedoklis, ka šis uh, zivju krājums uh, Atlantijas okeānā, kas ir mūsu rīcībā, ar attiecīgām nozvejas kvotām, var tikt uh, apstrādāts un uh, varētu arī panākt nospraustos um, ilgumērķus. Mēs uh, liekam visu uz spēles, lai panāktu, ka mūsu zivsaimniecības uzņēmumi arī nākotnē darbotos. Mēs diskutējam arī par zivju iemešanu atpakaļ jūrā varbūt, ka vajadzētu izmantot resursus efektīvāk, tad mēs jau runājam par ilgtspējīgām zvejas tiesībām, kas notiek ar mazajiem uzņēmumiem, kas šobrīd atrodas tādā situācijā, ka ir jādomā, vai mēs to visu pie malas, tādēļ, ka es dodos pensijā, vai man ir kāds pēctecis, kas pārņems man uzņēmumu. Un tāpēc mēs atrodamies tādā situācijā, ka reģionalizāciju uh, mēs vēlamies um, uzlabot, uh, nevajadzētu visu regulēt centralizēti. Mums ir jāatsauc uz skaidrām pozīcijām un jāsaka, ka te ir zinām ietekme ne tikai zinātniskiem pētījumiem, bet uh, nozīme ir arī uh, zivsēmnieku pieredzēji. Un es domāju, ka Stīvens un kungs to, šos jautājumus ir ļoti labi izskatījis, un mums gal galā ir um, ir arī attiecīga definīcija par eh, siļķu krājumiem, un, protams, te ir jārunā arī par migrēšanu. Jebkurā gadījumā paldies Stevenson kungam. Paldies Kūna kungam, un tagad S&D grupas vārdā viena minūte Milēnas kungam. Lūdzu. Grazie, prezidente. Anch'io ringrazio. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribēju pateikties Stevensona kungam par lielisko darbu un par pareizo pieeju. Viņš ir eh, runājis par diviem galvenajiem jautājumiem. Mēs jau šeit nerunājam par vienkāršu siļu krājumu pārvaldības plānu. Mēs runājam par nākotnes zvejniekiem šajā jomā un šajā reģionā. Mums ir jāplāno darbs okeānos tā, lai mēs varam runāt par daudzgadu darbu un krājumu aizsardzību. Un šeit galvenais ir deleģētu aktu jautājums. Es uzskatu, ka padomē būtu jāpieņem tā pieeja, ko pieļauj Lisabonas līgums, un ļaut parlamentam strādāt ar šo jautājumu. Kā parlamentam, nevis vienkārši kā kaut kādai zivsaimniecības komitejai no parlamenta. Mums ir jābalstās uz šo ziņojumu un cerams, ka beidzu, beigu beigās eh, padomē būs drosmi pieņemt lēmumu par deleģētiem aktiem. Es uzskatu, ka tajā būtu standārtu procedūrai. Es zinu, ka tas ir ietver arī daudzus citus sektorus, ne tikai zivsēmniecības sektoru. Tas ietekmē arī lauksēmniecību un citas lietas. Galvenais tomēr šeit ir cieņa pret šī parlamenta gribu. Paldies Milanas kungam, tagad Galagera kungam vārds Aldas grupas vārdā uz divām minūtēm, lūdzu. Priekšstādātāji, pirmkārt, es gribēju apsveikt Stevensonu kungu ar lielisko sadarbību un darbu pie šī ziņojuma. Es pilnībā atbalstu rekomendācijas šajā ziņojumā, it īpaši to, ka nepieciešams konsultēties ar pelāģisko er, krājumu konsultatīvo padomu un ZZTK. Nodrošinot atbilstību ilgspējīgajiem eh, pārvaldības principiem šajā jomā Referents īpaši atsaucās uz parasto likumdošanas procedūru, jo padomis atteikums ievērot Lisabonas prasības, eh, kā dalīkungs teica, ir novedis pie nevienprātības institūciju starpā. Šeit mēs runājam par varas pārdali, bet zaudētājs šeit ir ilgspējīga zivsaimniecība un zivsaimniecības sektors. Es biju referents līdzīgā dokumentā par Atlantijas makarelēm, un arī man ir bijušas tieši tādas pašas problēmas. Šeit ir krīze, tā ir jārisina, un pēc iespējas ātrāk. Neizskatās, ka tas varētu notikt šīs prezidentūras gaitā, bet varbūt Kīpras prezidentūras laikā Kīpra uzņemsies iniciatīvu un mēģinās to atrisināt. Mēs mēs vēlētos, lai tiktu izņemts visas atsauces uz eh, īpašiem kontrolas pasākumiem, jo makrelis gluži neuzvedas tāpat kā, mm, piemēram, eh, siļķes, eh, runājot par nārstošanu. Nu, bet ja mēs runājam par kvotām makreļu ziņā, tad pēdējo gadu laikā padome ir pieņēmusi principu vai strādā pēc principa, kas īsti nav mums pieņemams. pēc Luksemburgas sanāksmes izskatījās, ka daži ministri vispār ignorē parlamenta lomu kā likumdevēja lomu. Un it īpaši tas bija saistīts ar kopējo zilsaimniecības politiku. Nu, ir skaidrs, ka šeit padomas pozīcija nav pareiza, jo mēs nevaram uh, vienkārši izvairīties no jautājuma risināšanas, jo nevar vienkārši izmest zivis okeānā. Tā nav ilgspējīga pieeja. Mums ir jānodrošina, ka zivju krājumi dzīvo okeānā, tie pieaug un ir nākotnē pieejami. Problēmas mums ir ar padomu un atšķirīgi viedokļi mums ir ar padomu, nevis ar komisiju. Un es ceru, padomu sapratīs, ka ir jāstrādā ar mums kopā un jārisina šis jautājums. Lies paldies! Tagad zaļo vārdā Hačtona kungs uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Šis ziņojums vienbalsīgi tika apstiprināts zivsaimniecības komitejā. Tas tā bieži nenotiek šajā jautājumā, jo šie jautājumi bieži ir pretrunīgi. Referents ziņojumā saka, ka vēlas aizstāvēt eh, parlamenta tiesības atbilstoši Lisabonas līgumam. Uh, Lieta ir tāda, ka Lisabonas līgums ir izveidojis tādu, neat, ba, tādu situāciju, kas nav pieņemama, un zivsaimniecības sektora reforma ļauj mums pārskatīt visu zivsaimniecības pārvaldības struktūru, atteikties, piemēram, no pārcentralizētām metodēm, ar kurām strādājām pagātnē. Tā vietā, lai aizstāvētu Eiropas institīciju tiesības, mums būtu vairāk jāskatās vai jāmērķē uz tādu lēmumu pieņemšanas procedūru, kas ļautu izpildīt mērķus. Un manā izpratnē šeit es runāju par maksimālu decentralizāciju, tā lai mēs visi strādātu kopā, lai saglabātu krājumus ilgtspējīgi un eh, nodrošinātu labumu no tā visiem. Komisijas saka, ka Lisabonas līgums neļauj tai tik lielā mērā piedāvēt decentralizāciju, kā tā gribētu, bet mūsu juridiskais dienests uzskata savādāk, un līdz ar to rodas tāds sajukums un bezgalīgas sarunas par to, kādas tiesības ir kurai institūcijai. Mēs šīs reformas ietvaros kā galveno uzsvaru liekam uz zivju krājumu saglabāšanu, nevis uz to, ka būtu bezmērķīgi, uzstājīgi jāizstāv kaut kādas savas centralizētās pārvaldības sistēmas, kas pagātnē ir izgāzušās. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākošais runātājs Hartongkungs uz pusotru minūti. Priekšsēdētāji, brīvības partija pirms vairākiem gadiem teica, ka Lisabonas līgums radīs dalību valstīm lielas problēmas. Par mums tad smējās, bet nu, mēs, mēs parādījuši esam, ka mums ir bijusi taisnība. Jo izskatās, ka komisijai šeit īsti nav teikšanas, un izskatās, ka Lisabonas līgums savā ziņā ir piešķīris lielākas eh, vai plašākas atbildības jomas, padom, eh, atvainojas komisijai kā iepriekš. Bet ja mēs runājam par siļķēm, tad mums ir jāskatās, kura būs tā iestāde, kura noteiks, cik daudz zivju var zvejot un kāds ir atražošanās līmenis. Protams, ja krājumi migrē, tad nevajadzētu pieļaut to, ka plāns tiek apdraudēts. Un šis vienkārši ir tik smieklīgi, ka, ka nevar būt taisnīgi, taisnība. Un ir pilnīgi smieklīgi, ka parlaments cer, ka varēs kaut kādus dabiskos dabas procesus regulēt. Mūsu partija uzskata, ka visa šī politika zilsaimniecības jomā ir jānodod dalību valstu rokās, jo dalību valsts ar to strādā daudz labāk nekā centrālās iestādes. Paldies, Hartongu kungs! Tagad pārējām pie citiem runātājiem no partijām. Pirmais, Kadek kungs, lūdzu, uz pusotru minūti. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi, es gribētu pateikties Tronam Stevensonam par šo ziņojumu, par daudzgadu plānu attiecībā uz siļkrājumiem uz rietumiem no Skotijas. Tur ir arī runa un atsauc uz parlamentu piedalīšanos koplāma procedūrā, un es eh, arī gribu atbalstīt šo labo pieeju, kas ir saistīta ar KCP reformu, KCP reformas ietvarā. Mūsu galvenais mērķis ir dzīvi resursu saglabāšana, par to teica arī komisāra kolēģi, un mēs varam realizēt šo mērķi tikai strādājot kopā ar profesionāļiem trešdien. Um, mēs otrdien mēs runājām par šo jautājumu padomē, un tāpēc arī. Uh, jāatzīmē, ka mm, šeit ir koplēma procedūra, parlaments kopā ar padomu lemj, un komisijas priekšlikumi ļoti bieži, un šajā gadījumā arī ir nereāli un arī bīstami, un mēs uzskatām, ka mm, mums vajadzētu strādāt ar ziv, zivju izmetumu progresīvu samazināšanu, un te mums ir nepieciešama pragmatiska pieeja komisijas priekšlikuma sakarā. Mēs mm, izskatījām šo pārceļamo zivju koncesiju jautājumu. Uh, komisija grib vadīt šos um, resursus centralizēti, bet vajadzētu atļaut to dalīt dalībvalstīm, kā tas notiek arī tagad. Tikai tādā gadījumā mūsu reforma būs efektīva un taisnīga un arī atbalstīs zivsēmniecības aktivitāti. Paldies! No veo al señor Mirsky en la sala. Tiene la palabra Mirska kunga zālē neredz, līdz ar to došu vārdu Dēvis kungam vienu pusotru minūtu lūdzu. Morning, ministers... Vakardien 4.30 uh, zivsaimniecības uh, padomas ministri pabeidza uh, savus, savas pārunas par kopējo zivsaimniecības politiku un viņu ļoti lielu uzsvaru stundām ilgi. Uh, uzsvēra, ka ir nepieciešams balstīties uz daudzgadu plāniem un skatīt katru gadījumu atsevišķi, bet eh, tā ir krāpniecība, jo viņi gal galā bloķē šo daudzgadu plānu izveidi. Padomu vēlas, eh, lai tā varētu turpināt ļaut ministriem noteikt katru gadu nodevas un eh, kvotas tādēļ, ka daudz gadu laikā viņiem ir bijuši liela panākuma. Katru gadu decembrī tie ir tikušies noteikuši nodevas un kvotas, kas ir virs, eh, vir, virs rekomendētajām normām, un tāpēc nav brīnums, ka šis parlaments vēlas nedaudz sasiet ministriem rokas un piesaistīt tos eh, daudz gadu plāniem, bet mēs saprotam, ko, kas ir teikts līnijā eh, kas ir teikts Lisabonas līgumā, un ir strīds starp parlamentu un padomi, un, bet to var atrisināt tikai sēžoties pie sārunu galda. Stevenson kungs saka, ka viņš raugās ar cerībām Kipras prezidentūras virzienā. Es raugos uz Dānijas prezidentūru. Jums vēl ir divas nedēļas negaidu no jums risinājumu, bet gaidu to, lai jūs nāktu klajā ar procedūru, kā varētu panākt šo risinājumu, jo drīzāk parlaments un padomu nosēdīsies pie galda un sāks sarunas, jo drīzāk mēs varēsim izstrādāt eh, daudzgadu plānus, un tas būtu tātad viss centrā. Paldies, Devis kungs, Hartong kungs, vēlas jums uzdot zilās kartīts jautājumu. Jūs, Devis kungs, atbildēsiet? Jā, Hartong kungs, lūdzu, dod jums vārdu. Man priekšā ir uh, raksts, kas bija publicēts kādā Nīderlandes laikrakstā, un tur ir rakstīts, ka Ziemeļjūra ir pilna ar siļķēm. Jūs tikko sacījāt, ka zivju krājumi ir noplicināti, bet tā nav taisnība. Vai varbūt var būt izveidot kaut kādu neatkarīgu komisiju, kas to izpētītu? Ko jūs teiktu par tādu risinājumu? Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Saskaņā ar komisijas datiem. Visā Eiropas Savienībā tagad ir 20 uh, zivju sugas, uh, kas, kuru uh, krājumi ir um, normālā apjomā, un tas tie ir liela panākuma tādēļ, ka agrāk tā nebija. 20 no 250 tas ir progress, mazs progress, bet tomēr progress. Un es esmu priecīgs redzēt, ka sīļķis un daudz citu, kas varbūt zina skotī situāciju labāk nekā es, uh, ka sīļķis ir eh, viens no tām zivīm, kuru krājumi tagad ir eh, labākā situācijā kā jebkad agrāk. Paldies, Dēvis kungs, pusotra minūte. Van Nistenroja kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Stevenson kungs. Skotu sīļķis ir ļoti populārs. Mēs tās tirgojam Nīderlandē, Un sestdien mēs sākās uh, sirču sezona. Stevenson kungs, ko mēs varam teikt? Uh, sirču kvalitāte ir lieliska, tur ir 80% tauku saturs. Un uh, totālās atļautās nozvejas apjoms ir samazināts, uh, lai gan mēs tagad redzam, ka sīļķi tagad ir vairāk nekā, nekā jebkad, bet tajā pašā laikā tā ir daļa no man vēstījuma. Uh, prognozes ir eh, liecina, ka zinātniskā kvalitāte būtu jāuzlabo attiecībā uz sīķēm, un tieši to arī mēs pētam. Tātad ir jā, nevajadzētu atļaut tikai komisijai lēmt šajos jautājumos. Mums būtu jāpiesaka šīs tiesības, un es domāju, ka tam vajadzētu būt iespējamam balstoties uz Lisabonas līgumu. Mums vajadzētu būt iespējām darīt vairāk. Mēs, kā parlaments un kā Stevensona kungs jau sacīt, mums ir jāīsteno savas eh, tiesības. Stevensona kungam ar viņu nostāja ir tiešām taisnība. Tas, ka mēs runājam eh, līdz trijiem no rīta, tam varbūt nav tik liels nozīmes, bet gal galā mums ir tiesības un tās ir jāīsteno. Paldies! Labdien! Un tagad brīvais mikrofons. Ir pieteikušies runāt divi deputāti, kā pirmiem došu vārdu. Uh, Kelī kungam lūdzu. Vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Man nav tāda paša zināšana kā dažiem citiem deputātiem, piemēram, Galaher kungam vai Stronam Stevensonam, bet tā kā manā valstī ir ļoti daudz zivsaimniecību, mani interesē šīs diskusijas. Uh, Un daži no jautājumiem, ko es šodien dzirdēju, daži no komentāriem man izraisīja riebumu. Es, ir, ir, es esmu vīlies dzirdēt par to, ka padome bloķē ļoti nopietnu lēmumu pieņemšanu. Stevenson kungs un Galaher kungs to pieminēja. Es domāju, ka tas nav pieņemami. Lisabonas līguma gars ir jāievēro un pavisam noteikti mums kā parlamentam ir jāiestājas par savām tiesībām, lai garantētu godīgus spēles noteikumus. Mūsu Mums ir milzīgs uzdevums attiecībā uz zivsaimniecībām, un mēs arī runājam par zīdaiņu pārtiku šorīt. Uh, Es domāju, ka daudzgadu pārvaldības plāni ir ārkārtīgi nozīmīgi risinot šādas problēmas, un tāpēc es ar nepacietību gaidu, kā nākamās divas prezidentūras, Kipra un Īrija, varbūt darīs kaut ko lietas labā. Lielas paldies, un nākamais runātājs Garijals Matrio Droverkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs runājam par silķēm, mēs runājam par daudzgadu plāniem, bet pamatā mēs runājam par uh, šī parlamenta pilnvarām un eh, par nepieciešamību padomēji ievērot un eh, to, kas ir rakstīts Lisabonas līgumā. Un šajā gadījumā ievērot arī to, ko juridiskais dienests ir izlēmis. Gal galā mums ir koplemšana un eh, tas ir padomas politisks lēmums. Viņi ne tikai ignorē šī parlamenta pilnvars, un to mēs nedrīkstam pieļaut nekādā gadījumā, bet kas ir vēl būtiskāk, tā apdraud uh, ļoti svarīgu nozaru nākotni, ļoti svarīgu jautājumu nākotni, kā piemēram kopējā zivsaimniecības politikas nākotni. Padomu šeit nav pārstāvē, tāpēc runāšu ar komisiju. Es domāju, ka tas ir daudz svarīgāk nekā padomu apzinās. Liels paldies, un tagad komisijas vārdā došu vārdu komisāram Dalīkungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties godātajiem deputātiem par viņu komentāriem šajās diskusijās. Debats apliecina to, ka šim parlamentam šķiet ļoti būtiski institucionālie jautājumi. Es gribētu teikt deputātiem, ka komisija ir atvērta atbalstīt jebkādus risinājumus, ko parlaments varētu piedāvāt, lai atrisinātu šo te problēma ar daudzgadu plāniem, jo ilgāk saglabāsies šāds strupceļš, jo grūtāk būs paskaidrot iedzīvotājiem, ka mēs nevaram virzīties uz priekšu ar šiem ļoti būtiskajiem zivsaimniecības pārvaldības instrumentiem, lai nodrošinātu mūsu krājumu ilgtspēju. Paldies! Paldies! Un visbeidzot, debašu noslēgumā es gribētu dot vārdu referentam Stevenson kungam, lūdzu. Nav ieslēgts mikrofons. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies komisāram Dalīkungam, paldies visiem maniem kolēģiem, kas piedalījās debatēs. Mēs vairāk kārt dzirdējām no kolēģiem, ka galvenais jautājums ir tas, ka padome bloķē daudzgad plānus. Uh, Mēs pret šo jautājumu izturamies ar tik lielu nozīmīgumu, ka delegācija, kur vadīja Gabriels Mato, Zivsaimniecības komitejas priekšsēdētājs vakardien tikās ar parlamentu priekšsēdētāju Šulc kungu, un viņš izrādīja milzīgu atbalstu. Viņš sacīja, ka viņš uzskata to par savu prioritāti, lai panāktu, ka Eiropas Savienības likumdošanas demokrātija balstītos uh, šo parlamentu. Mēs esam uh, Eiropas Savienības iedzīvotāji tieši ievēlētie pārstāvi. Un es domāju, ka tas ir liels kauns, ka mums ir šāds debats, lai gan mēs pilnībā esam panākuši vienprātības starp parlamentu un uh, komisiju, bet, diemžēl, no Dānijas prezidentūras neviens šeit nesēž un neklausās šajās debatēs. Viņi pret šo jautājumu neizturs ar pietiekam nopietnību. Priekšsēdētājs Šulcs piekrita nākamajā prezidentūrā, Kipras prezidentūras laikā izvirsīt šo jautājumu, un ja būs nepieciešams, viņš par to runās ar Van Rompē kungu pašu. Un es domāju, ka mums ir jāsaliek galvas kopā un jāmēģina izkļūt no šīs strupceļa. Es gribētu vēl izvirzīt pēdējo komentāru komisāra Dalīkungs. Jūs sacījāt, ka jūs piekrītat lielākajai daļai grozījumu manā ziņojumā, un es esmu pateicīgs par to, bet jūs esat nedaudz nobežījies par to, ka mēs ejam pārāk tālu, lūdzot komisijai kons konsultēties ar šo ZZTK un peleģisko zivkrājumu padomu. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, un jūs jau dzirdējāt no daudziem runātājiem, ka ir jākonsultēs ar iesaistītajām pusēm, izvairoties no konsultācijām ar ieinteresētajām pusēm ir radušās daudzas problēmas zivsaimniecības sektorā, un es domāju, ka būtu ļoti nopietni jāparaugās uz šīs dienas balsojuma rezultātiem parlamentām, un tad komisija varbūt pārdomās šo jautājumu. Paldies! Thank you very much, and I'm close. Paldies, un visbe... mēs esam beiguši šo diskusiju, un pusdienas laikā pēc tam mums būs balsojums par šo ziņojumu. Tak nākamais jautājums mūsu darba kārtībā ir komisijas paziņojums Eiropas piensaimnieki.